jautājumu uzdevēju. Pervānš Beres, lūdzu, jums 5 minūtes. Priekšsēdētāji kungs, es uzstājos ekonomikas un monetāro lietu komitejas vārdā. Komisārs kundze, šis par parlaments eh, mūsu referenta Žanpaula Gozes eh, vārdā ir centusies panākt to, lai SEP projekts, tātad projekts par uh, vienotas eiro maksājuma telpas izveidi tik tiešām tiktu īstenots. Un tad, kad mēs izstrādājam likumdošanas uh, ietvaru, kas uh, pavada šo priekšlikumu, mums rodas virkne jautājumu, un šobrīd mēs saprotam, ka šie jautājumi noteikti ir bijuši pamatoti. Šobrīd, kad šis projekts ir jāuzsāk, mums ir zināms skaits uh, bāžu, jo mums nerodas iespējas, ka mm, mobilizācijas līmenis, kas, manuprāt, nekādā ziņā nav saistīts ar krīzi, nav uh, tādā līmenī, kā, kādā tam būtu jābūt. Mēs vēlamies, lai šis projekts, kurā ir iesaistīti ļoti daudzi nozars pārstāvji, uh, pie kur strādājot mēs mobilizējām ļoti daudz deputātu, un šis projekts, kuram būtu jāparedz uh, uh, veiksmīgs maksāšanas līdzeklis gal beigās riski nesaņemt uh, kritisko masu, kas ir nepieciešama, lai pilnībā radītu efektu. Un jo īpaši mūs satrauc tas, ka šis te um, tiešā debeta instruments saskars ar zināmām grūtībām. Mums šķiet, ka no, uh, rodas vairāk jautājumu par komisijas atbildību. Vispirms mēs gribētu zināt, kā komisija uh, grasās veicināt un atbilstīt pārēju uz sepa instrumentiem. Tik noteikts darba grafiks, un mēs redzam, ka uh, šajā grafikā netiek ņemt vērā reālā situācija. Vai komisija uzskata, ka. Uh, kritiskā masa par labu šīm te maksāšanas līdzeklim tiks saņemta līdz 2010. gadam, un ja nē, tad kas būtu jādara, lai tas tomēr tiktu panākts. Un tad, kad mēs balsojām par likumdošanas priekšlikumu, mēs nenoteicām skaidru un saistošu termiņu pārējo sepa instrumentiem. Mēs uzskatām, ka noteikti ir pienācis laiks to darīt. Mēs Saprotam, ka ir jautājums, kuriem vēl nav rastas atbildes, piemēram, par dalībvalstu sistēmu uh, savietojamību ar sepas sistēmu, kā arī, eh, ko īsti nozīmē pilnīgi pārēju šo maksājumu sistēmu, bet mēs uzskatām, ka noteikti komisijas pienākums ir palīdzēt nozars pārstāvjiem rast atbildes uz palikušajiem jautājumiem. Un, protams, arī uh, starpmaiņas komisijas jautājums kuram nav tikusi pievērsta pienācīga uzmanība, lai gan tas daudziem no iesaistītajiem eh, šķiet kā eh, šī projekta veiksmes arguments. Mēs arī saprotam, ka dažādas iesaistītās puses, ne, neatkarīgi no tā, vai runa ir par eh, banku sektoru pārstāvjiem, vai iekšējā tirgus pārstāvjiem, vai konkurences padoms pārstāvjiem, mēs saprotam, ka viņi nedaudz cenšas izvairīties no savas atbildības, un varbūt tieši likumdevējiem būtu jāvēršas pie šīm iesaistītajām pusēm un jāpieprasa no viņiem savas ar tavas atbildības. Mēs saprotam, ka šobrīd mēs nevaram apstrīdēt un kritizēt šo noteikumu, nepalīdzot uh, tirgus dalībniekiem, definējot alternatīvu sistēmu. Uh, un tās ir grūtības, ar kurām mēs saskaramies arī e, šajā jautājumā. Konkurences e, direkcija ir norādījusi vairākas reizes, ka šis noteikums ir pretrunā ar godīgas konkurences noteikumiem, bet tā arī uzskata, ka nozars pārstāvējiem ir jācenšas alternatīvas risinājums, bet alternatīvas risinājums, kas e, pastāv dalībvalstu līmenī, nav ticis izmantots, to nav pārbaudījis konkurences komiteja, un nekas neliecina par to, ka konkurences padomu varētu, konkurences eh, direkcija varētu atbalstīt šo uh, alternatīvu. Tāpēc nekur nav teikts, ka šie risinājumi ir piemēroti uh, problēmām, ar kurām mēs saskaramies. Viens piemērs, iedomājieties, ka uh, starp maiņas sistēma varētu balstīties uz kļūdām, uz, uz sodu par kļūdām, man šķiet, ka tas nebūtu prātīgs risinājums un tas nebūtu arī eh, sociāli godīgs risinājums. Tāpēc es vēršos pie komisijas ar diviem jautājumiem. Tātad vispirms noteikt termiņu šai pārējai uz SEPA instrumentiem un palīdzēt definēt alternatīvas sistēmas izveidošanu vai arī uh, Uh, uh, tādas sistēmas izveidošanu, kas būtu saskaņā ar līguma noteikumiem. Paldies, paldies uh, pervanš, pervanšai Beresai. Un tagad vārds komisārs kundzei. Lūdzu, Vasiliju kundze. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti, cienītās deputāts. Es pirms gribu izteikt komisāram Makrīvī nožēlu, ka viņš nevar, diemžēl, būt klāt pats. Nu, šis ir garš jautājums, bet šķiet, ka rezolūcijas priekšlikums par sepu jau ļoti precīzi iezīmē galvenās problēma jautājumus, kas ir jāatrisina, lai tiešām sepa kļūtu par veiksmu stāstu. Protams, pats āķis ir tiešām, kā komisija te eh, plāno rīkoties, lai tiešām tas darbotos. Sepa ir tirgus virzīts instruments. Taču, lai tas tiešām tiktu integrēts un to apsektētu ekonomiku kopumā, komisija ir tiešām veicinājusi šo sepa migrāciju, arī darboties kā viena no katalizatoriem, eh, izstrādāt, piemēram, šādu sepa progresa ziņojumu, lai panāktu šādu eh, valsts iestāžu aktīvāku iesaistīšanos. Tāpat laikā mēs arī norādām, ka komisija ir viena no pirmajām, kas pārņem sepa jau ļoti agrīnā posmā. Un kā visbeidzot, komisija norādīja, mēs arī nākam klāt ar konkrētiem priekšlikumiem, kas ļauj atklāt sepa pilnību, pilnīgus uh, ieguvumus. Otrs aspekts ir šo maksājumu pilnīgums, ko mēs varam tiešām pārskatīt uh, eh, šajā jaunā sistēmā līdz 2010. gadam. Uh, Mēs arī norādām, ka mums jāsamazina ārējās izmaksas līdz minimumam, lai SEPA kredītu jau maksājumu sistēma ir pilnībā ieviesta ļoti veiksmīgi, tad, diemžēl, ietver tikai 2%, mazāk pat kā 2%. Savukārt sepas demet maksājuma sistēmas tas ir spēkā šā gada beigās, vēlāk. Līdz ar to šobrīd šīs pārmaiņas ir, diemžēl, pārāk lēnas, lai nodrošinātu šo Eh, kritiskās masas pārslēgšanos jau 2010. gadā. Līdz ar to aktuāls jautājums ir par to, kā mēs varam izstrādāt saistošos gala termiņus. Mēs redzam, cik liela būtu ieguvumi šādu gala termiņu noteikšanai. Un 2012. gads nešķiet neiespējams. Tomēr daudziem dalībvalstīm tas ar vienu ir ļoti būtisks jautājums. Tieši tāpēc mēs atbalstām konkrētu procesu izsved. Šī procesa izpētē par to, kā mēs varam noteikt gala termiņu un kāds ieteiksmēs dažādas partners. Un uzsāktu jākpilnas debats tieši ar dažādiem partneriem. Tas varētu nocementēt ceļu tālākiem politiskiem instrumentiem. Un, ja vajadzētu, tad izstrādāt ar likumdošanas priekšlikumu gada beigās jūsu jautājums tiešām prasa, kā mēs varam nodrošināt tiesisko pamatu uh, SEPA ieviešanu arī uz MIF um, piemērošanai, uz jau aktuālajiem pārnesumiem, pārskaitījumiem. Nu, šis tiesiskais drošums, nodrošinājums ir šobrīd procesā, lai SEPA tiešām varētu aktīvi darboties, un tieši tāpēc komisija pilnībā atbalsta parlamenta centienus un padomis ieguldījumu uh, atrast pagaidu risinājumu. Pārskata ietvaros um, regulā par pārobežu maksājumiem. Komisija arī atbalsta turpināt nacionālo debatu maksājumu uh, sistēmas tiešo izmantošanu kā pārējais instrumentu. Tomēr mēs norādām, ka tas tikai nav īpaši pamat, šīs iespējas, ko mēs piedāvājam arī attiecībā uz maksājuma direktīvas izdenošanu. Piektais jautājums saistījās ar to, kā komisija uh, risina problēmu ar karšu maksājumiem. Šis darbs šobrīd darbojas kā komiteja, komisijas veiktais novērtējums, uh, proti par masterkārti un vīzas izmantošanu 19. decembrī 2007. gadā komisija pieņēma, ka Mastercards MIF uh, arī ar patēriņa kredītkartēm nav savienojami ar konkurences noteikumiem. Mastercard šobrīd apstrīd komisijas lēmumu. Savukārt 2008. gada martā komisija uzsāka procesu, lai noteiktu, vai vīza MIF kaut kādā veidā pārkāpja 81. pantu. Šobrīd turpinās diskusijas ar vīza. Komisija cenšas noturēt šīs pozīcijas, vienotas noteikumus gan Mastercard, Mastercard gan arī vīzai, gan citām kartēm, kas varētu parādīties nākotnē. Jūs sestais jautājums ierosina vainu komisija piedāvā konkrēts risinājums MIF problēmu risinājumiem. Tirgus ekonomikā tas ir tomēr nozaru ziņā piedāvāt konkrēts biznesa risinājums. Attiecības kartēm, kā mēs jau norādījām, šīs sarunas turpinās ar Mastercard un vīzu. Attiecībā uz sepat tiešiem debeta maksājumiem komisija vēlas palīdzēt nozarēm izstrādās vadlīnijas šajā kopējā dialogā. Un palstoties uz attiecīgo tirgus spēlētāju iesaistīšanos. Tie būs saistoši noteikumi, kas tās ir spēkā 2009. gada novembrī vēlākais. Līdz ar to jūs beidzamais jautājums par to, kādi ir konkrēti pasākumi, kādas komisija paredz, lai nodrošinātu, ka SEPA sistēma nesadārdzinātu visu šo sistēmu. Komisijas viedoklī nav pamatā domāt. Pirmkārt, SEPA veicina konkurenci, kāpina operatīvo sadarbību, apjomu ekonomiku ziņā. Tāpat laikā samazina cenas. SEPA arī kāpina caurskatāmību, kas ierobežo šķērs subsīdijas. Lai gan vizuāli kādam varbūt varētu risties, ka tas ir zinām cenu slēpšana, augstāko cenu noslēpšana cenām reāli pieaugot. Te nu bankām ir jāspēj tiešām spē, spēcīgi paust šos un skaidrot šo situāciju saviem klientiem. Bet beidzot, šīs situācijas novērošanu, uzsākot estantu darbu. Visbeidzot, mēs gribam nodrošināt, lai nacionālās debeta maksājumu sistēmas aizstātu labākas alternatīvas. Ir konkrēts iniciatīvas, kuras varētu izstrādāt vispārējā Eiropas debeta maksājumu sistēmā, kas apvienotu konkrētos spēkus gan nacionālā, līmenī, arī uzraugu konkurences iestāžu līmenī. Līdz ar to SEPA ir konkrēts veids, kā mēs varam izveidot efektīvāku maksājumu sistēmu, paredzēt konkrētas garantijas, arī izstrādājot nacionālās likumdošanas un konkurences lomas un likums. Es ļoti apsveicu šo rezolūciju un pateicos parlamentam par atbalstu SEPAM. Paldies! Thank you, madam. Eh, vamos prosseguir. Paldies. Un tagad pārējām pie debatēm. Gozesa kungs. Trīs minūtes tautas paties eh, grupas vārdā. Priekšsādātāja kungs, komisārs kundze, dārgie kolēģi. Daudz ir ticis eh, pateikts saistībā ar maksājumu direktīvu, kuras bija referents parlamentā, un kas pirmajā lasījumā tika pieņemta 2007. gadā. Šīs direktīvas sekas ir iespēja dažādām bankām, kas ir apvienojušās organizācijā OPC, īstenot šo pārēju sepa. Tādējādi tika pieņemts Eiropas regulējums, lai eiro, eh, attiecībā uz kartēm, pārvedumiem un maksājumos eiro nebūs nekādu atšķirību starp pārrobežu un valstu iekšēnē veiktajiem maksājumiem. Tas nāks par labu gan banku sektoram, gan patērētājiem. Kā jūs teicāt, komisija ir apņēmusies raudzīties, lai eh, pārējos sepa kredītu eh, pārvedumu sistēmu eh, neradītu sliktu ietekmi uz maksājumu sistēmu. Pārēja uz sepa notiek ļoti lēni, pārāk lēni, 2008. gada 1. oktobrī tikai 1,7% darījumi tika veikti SEPA formātā. Tieši tāpēc mēs šodien pieņemam eh, Eiropas parlamenta rezolūciju, kas prasa komisijai noteikt beigu termiņu pārējai uz SEPA sistēmu un šai šim datumam nebūtu jābūt vēlākam par 2012. Eh, gada 31. decembri, pēc tam visam, visiem darījumiem būtu jānotiek SEPA sistēmā. Lai tas notiktu, vajag atrisināt delikāto problēmu eh, par eh, daudz pusējo savstarpējās apmaiņas maksu. To nevar pilnībā svītrot, tas ir tāda komerca darbība, kam ir izmaksas un ir jābūt zināmai maržai, kas ir pilnīgi likumīga. Un ja izvairās no neskaidrības un patvaļas, un tāpēc ir svarīgi, lai komisija nospraustu vadlīnijas attiecībā uz sastāties apmaiņas maksām. Tiesiskai noteiktībai šī šīs vadlīnijas e, jādara zināmas vēl pirms pārējās uz SEPA sistēmu. Bez šīs tiesiskās noteiktības bankas daudzās valstīs nevarēs uh, īstenot tiešā debeta maksājuma sistēmu un varētu būt pat SEPA sistēmas paralīze. Uh, Eiropas e, tautas partija un arī Sociālistu partija iesniedz līdzīgus grozījumus e, balsojumam rīt, kur mēs, protams, vēlamu, vēlamies, lai šie grozījumi tiktu ņemta vērā. Paldies! Paldies Gozasa kungam! Un tagad pārējām pie brīvā mikrofona. E, Starkevičutes kundze, viena minūte. Dēkui, ponas pirmininkē. Šiuo sudėtingu laiku yra labai svarbu ekonomikai. Paldies, priekšsādātāji. Mēs šobrīd esam ekonomiskā krīzē, un mums ir konkrēts instruments, kas spēj stimulēt ekonomikas izaugsmi. Un šķiet, ka tieši šādu instrumentu izstrāde būtu viens no konkrētiem pasākumiem. Šodien mēs runājam par maksājumu telpu maksājumu tirgu. Un tiešām ir žēl, ļoti žēl, ka mūsu piedāvātie risinājumi ļoti lēni tiek pārņemti. Viens no konkrētiem apsvērumiem tiek norādīts ir tehniskās iespējas, banku tehniskās iespējas, ka tas nu būtu sarežģīts tehnisks risinājums, kas, diemžēl, nav iztenots. Nu, es gan tam negribu ticēt. Man šķiet, ka banku tehniskā modernizācija ir pašu banku ziņā un pašu banku interesēs. Viņām taču ir jāspēj savus tirgus aktivizēt un līdz ar to arī pašām mainīties. Un arī uh, līdz ar to, um, līdz ar to arī aktualizēt savus uh, piedāvātos risinājumus un līdz ar to kāpināt savu peļņu. Līdz ar to tirgus spēlētājiem vajadzētu daudz aktīvāk iesaistīties un pārņemt cepu. Paldies! Paldies, Starkvičers kungai! Rövig, te palabra un minūtu, por favor. Tālāk Rubikungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Mēs ļoti labi zinām, ka vienotā Eiropas maksājuma telpa ir ļoti svarīga tieši maziem vidējiem uzņēmumiem, bet tas tiešām rada nopietnus sarežģījumus. Galu galā viņi šobrīd ļoti aktīvi strādāja ar kredītkaršu sistēmu, un viss šīs izmaksas, ko viņiem radīja šo sistēmu, uh, ir ļoti atšķirīgs. Un tieši tāpēc šāda caurskatāmība uh, nav nodrošināta vajadzīgā apmērā. Tagad krīzes situācijās mums vajag izveidot atbilstošu atbalstu uzņēmumiem, kas spēja arī atsevišķas izmaksas kāpināt, lai viņi varētu iegūt jaunus kredītus. Un pēc uzskat, ka SEP ir labs instruments, vienotās ar maksām telpu kas ātri īstenojot mums viņiem ļaus sasniegt šos svarīgos mērķus. Un ne jau tikai maziem vidējiem uzņēmumiem, bet arī spēja uzlabot attiecības ar mazajiem un lielajiem uzņēmumiem daudz efektīvāk. Paldies! Paldies jums! Un tā atvārds atbildēja komisārs kundzei noslēgt šīs diskusijas. Es vēlos pateikties. Um, Ekon komitejai un tās priekšsēdētāji Pereskundzei, Bereskundzei par um, debatēm. Komisija at, atzīmīgi novērtēja parlamentu atbalstu SEPA, tad vienotās eiromaksām telpas izveidēja, kas nav tikai tāds šaurs instruments, kas ir tiešām tāds nozīmīgs uh, instruments, uh, kas izriet no Eiropas monetārās un ekonomiskās savienības un arī Lisabonas stratēģijas. Parlaments un komisija ir viensprāts attiecībā par vienotās eiro maksājuma telpas mērķiem un uzstādījumiem. Ļaujiet man atgādināt trīs svarīgas lietas. Pirmkārt, komisija jau, kāds izskanēja, ļoti aktīvi veicina sepa publicitāti un ieviešanu. Mēs izdarām konkrētu spiedienu uz um, valsts iestādēm, lai tās būtu pirmās, kas pārņem šo sistēmu. Mēs arī turpināsim šādus um, centienus turpmāk lai tiešām kalpotu kā katalizators. Otkārt, mēs redzam arī parlamenta konkrētās iesaistīšanos. Mēs tomēr nedomājam, ka šobrīd ir pienācis īstais brīdis noteikt gala termiņu sepa ieviešanai. Mēs varam to ievirzīt, un esam pārliecināti, ka daudz vēl darbi jādara, lai mēs varētu noteikt gala termiņu. Treškārt, varu apliecināt, ka Komisija sniegs šādas vadlīnijas arī par tautspusēju sastarpējas apmaiņas maksu saskaņā ar um, noteikumiem. Šobrīd mēs esam nonākuši pie debets maksājuma sistēmas, un līdz ar to arī tālākām vadlinijām ir jābūt jau pieejamām līdz 2009. gada novembrim. Tomēr gribu uzsvērt vēl vienu lietu, ļoti uzsvērt. Šādas vadlīnijas mēs varam izstrādāt tikai tad, ja pirmkārt nozares pašas nāk klāt konkrētām idejām par to, kādi konkrēti biznesa modeļi būtu izmantojami pielietojami. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, paldies, paldies komisārs kundzei! Mēs esam saņēmuši ekonomikas un monetāro lietu komitejas iesniegt rezolūcijas priekšlikumu, kurš eh, par kuru tiks balsot, balsots rīt noteiktajā laikā. Līdz ar to esam noslēguši debats par šo jautājumu, un tagad pievērsīsimies pēdējiem punktam mūsu šāvakar darba kārtībā. Izskatīsim rezolūcijas priekšlikumu, kur iesniegusi ārlietu komiteja par humanās situācijas pasliktināšanos Šrilankā. Uzgaidīsim mirklīti lai komisārs kundze varētu ieņemt savu vietu. Tātad tagad uzsāksim debats un vispirms vārds